madame la présidente Bonjour, mes chers collègues. Labdien, dārgie kolēģi, labu pēcpusdienu. Atsākam plenārsēdes darbu. Paziņojums iesākumam vakardienas. Uh, uh, Sēdes protokols ir pieejams, vai ir kādi iebildumi? Šķiet, ka neviens neiebilst, līdz ar to protokols ir apstiprināts.